stipendijas dalībnieku dalībniekus 14 stipendijāti no dažādām valstīm piedalās mums, mūsu šodiesējā no Baltkrievijas, Kongo, Gvatemalas, Kazahstānas un citām valstīm. Viņi piedalīsies divu uh, nedēļu intensīvajos kurtos par cilvēktiesībās Briselē, Eiropas parlamentā, un tāpat arī uh, pēc tam dosies uz Venēciju piedalīties uh, līdzīgā kursā. Saharova uh, stipendija tika iedibināta uh, pēc pirms kāda laika šo jauno balvu un šo jauno stipendiju organizē eh, Sakarovs eh, eh, fonds, un es jūs visus sveicu un ceru, ka Eiropas parlamentā pavadītais laiks dos jums ļoti vērtīgu pieredzi. Tagad turpināsim diskusijas, un nākamais divas minūtes uzstāsies kolēģis Javārkungs. Thank you,